plānojam atmetumus samazināt un uh, daļu no zivīm pārdalīt šīs programmas ietvaros. Paldies, komisārs Konze! Ir iesniegt četri rezolūciju projekti un diskusija ir beigusies. 12.00 šodien ir paredzēts balsot. Nākamais darba kārtības jautājums ir Dafa kunga ziņojums grozījuma veikšana aktā par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu. Un tagad lūdzu, Dafa kungs, mūsu referents, jums ir 5 minūtes. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām, es gribētu pavisam īsi pastāstīt par šīs reformas paketes uh, galvenajiem elementiem, par ko mēs panācām tik stingru vienošanos uh, komitejā. Mēs uh, gribam pārnest balsošanas dienu no jūnija uz maiju, lai ļautu ātrāk ievēlēt komisiju. Mēs gribam radīt modernu, supranacionālu režīmu uh, eh, privilēģijām un imunitātēm. Mēs uzsākam dialogu ar padomi par uh, vietu pārdalījumu, un es ceru, ka atbilstoši matemātiskai formulai, uh, tas notiks atbilstoši formulai, par kur mums, protams, jāvienojas. Mēs aicinām komisiju nākt uh, klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai varētu veicināt, aktivizēt pilsoņu piedalīšanos vēlēšanās, lai eh, kur šie pilsoņi eh, dzīvotu. Galvenais priekšlikums un arī tas priekšlikuma elements, kas radīja vislielākās pretrunas 25 deputāti, ko ievēlētu pārnacionālie saraksti, ko būtu izstrādājušas Eiropas politiskās partijas. Šī elementa mērķis ir uh, transformēt, uh, pārveidot Eiropas vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas, dodot politiskajām partijām centrālo vietu uh, kampaņu izvēršanā, lai tās varētu personalizēt un, zināmā mērā, dramatizēt šo Eiropas parlamentu vēlēšanu kampaņu. Ir iespējams, ka Barozo kunga pēctecis komisijā tiks atrasts šādā pārnacionālā sarakstā. Ir pienācis laiks aktivizēt, eh, galvanizēt šo politisko, Eiropas politisko partiju darbu. Jo ļoti daudzas nacionāla līmeņa partijas nav spējīgas vai arī nevēlas nodrošināt ilgspējīgu uh, Eiropeisku attīstību demokrātiskā un efektīvā veidā. Cilvēki man saka, ka šis nav īstais laiks šādām uh, radikālām reformām un priekšlikumam. Bet uh, kad tad uh, būs šis īstais laiks? Kad tad ir šis īstais brīdis, jeb kādiem lēmumiem politikā? Kāda tiek apšaubīta parlamenta politiskā leģitimitāte, tad ir īstais laiks rīkoties. Tad, kad mēs strādājam par ekonomiskās pārvaldības, nosakam zināms principus, tad ir īstais laiks dot uh, Eiropas uh, demokrātijai tādu spēcīgāku vīziju un atbalstu. Uh, es nezinu, The, uh, uh, national... Es nezinu, vai uh, Grieķijā, piemēram, uh, demonstrētāji sūdzēsies par to, ka viņiem ir uh, iespējams balsot par diviem sarakstiem. Dažus cilvēkus satrauc nepieciešamās izmaiņas pamatlikumiem, bet lieta ir tāda, ka nelielas izmaiņas līgumā ir nepieciešamas, lai iekļautu Horvātijas deputātus un lai attiecīgi korģētu situāciju, kad pašreizējais sastāvs ir pret uh, līgumā noteiktajiem eh, degresīvās proporcionalitātes principiem. Vēl viena sūdzība, ja es vēl drīkstu izteikties. Pastāv kritika, ka šādā veidā tiks radītas divas uh, deputātu šķiras. Tātad super uh, uh, eirozvaigznes un pārējie mazāk uh, svarīgie uh, deputāti, kas tiek ievēlēti no nacionālajiem sarakstiem. Bet līgumā ir teikts, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvi un mums ir nepieciešams nodrošināt, lai šī centrālā vēlēšana reforma atspoguļotu uh, Lisabonas līguma demokrātisko uh, realitāti. Paldies! Paldies Dafa kungam, vai jūs pieņemat Foksa kunga jautājumu? Foksa kungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu uzdot jautājumu Dafa kungam. Iemesls, kāpēc balsojums par jūsu ziņojumu ir atlikts, ir tāds, ka jūsu grupa Tautas partija un sociālisti ir bezcerīgi sašķelti, citas grupas ir, tā teikt, mazāk entuziastisks. Ir skaidrs, ka nav vairākums par šādu uh, pārē, paneiro, paneiropisku sarakstu. Vai jūs būtu gatavs atmest šo priekšlikumu un ļaut uh, virzīt uz priekšu citas jūsu ziņojuma daļas? Lūdzu, Dafakungs, uh, jūsu atbildi. Uh, Foksa kungam ir uh, cita izpratne par mūsu viedokļiem mūsu grupā. Jā, protams, ja ir runa par vēlēšanu reformu, tad deputātiem tas ir ļoti delikāts un nērts jautājums. Es domāju, ka komitejai vajadzētu uzklausīt jautājumus un grupās izteiktās bāžas un raudzīties, vai ir iespējams modificēt šo priekšlikumu, uzlabot to, lai uzlabotu vienprātības uh, līmeni, atbalsta līmeni šim ziņojumam. Bet man ļoti skaidri jānorāda, ka Eh, referents tomēr pieturēsies pie eh, šo pārnacionālo vēlēšanu sarakstu principa. Paldies! Paldies referentam, un tagad vārds eh, no komisijas puses Damanakī kundzei. Lūdzu. Me... Paldies priekšsēdētāji. Vispirms citāts. Skatoties uz priekšu, komisija var apstiprināt, ka Eiropas Savienībai būs lielāks labums no tā, ja Eiropas parlamenta deputāti tiktu ievēlēti no Eiropas mēroga sarakstiem. Un tas nav no Andriju Dafa ziņojuma, tas ir no paziņojuma, ko komisija nosūtīja jā, 2002. gadā. Tas nozīmē, ka komisija joprojām ir pārliecināta, ka Eiropas saraksti varētu palīdzēt nodrošināt uh, pārnacionāla Eiropas uh, parlamenta darbības uzlabošanu. Par Andrew Duffu un viņa ziņojumu. Pirmām kārtām esmu ļoti gandarīta par viņa ziņojumu un ļoti labi, ka šajā sarežģītajā un sensitīvā jautājumā parlamentā ir baudāms milzīgs atbalsts. Tiks runāts par to, ka ir uh, jāizveido pārnacionāla vēlēšana apgabali ar 25 papildu deputātiem. Es zinu, ka daži ir pret šādam, šādiem sarakstiem, bet manuprāt šo ideju varētu atbalstīt. Nebūs jau viegli ieviest to, un šeit rodas arī komisijas bažas. Pirmam kārtam nav, nav līdz galam skaidrības, vai mūsu iedzīvotāji sapratīs, ka būtu nepieciešams palielināt deputātu skaitu. Šāds bija secinājums līdz šim, jo, ja ir pāri par 750 deputātiem, būs diezgan grūti funkcionēt parlamentam. Vēl viena lieta, ja mēs palielinātu deputātu sarakstu, deputātu skaitu, būtu jāgroza pamatlīgums. Jā, vien, protams, šie 25 papildu deputāti neiekļautos jau esošajā 750 deputātu kvotā. Grozījumi piedāvājumi, kas šobrīd tiek piedāvāti, uh, ir diezgan smagi risinājumi. Tāpēc es saprotu, ka jūsu referents jau tagad ir piedāvājis grozījums, lai varētu nodrošināt attiecīgu elastību. Vēl viena lieta ir sadalījums starp dalību valstīm, attiecībā uz deputātu skaitu, tāpēc es saprotu, ka šobrīd diskutēt par šo jautājumu būtu ļoti grūti. Taču šāda uh, diskusija būs vajadzīga, ja šie 25 deputāti iekļautos 2750 deputātu kvotā. Vēl viena lieta ir tas, ka reformu paketei būtu jābūt ratificētai uh, visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un uh, Dažās valstīs atkal prasīs referendumu, vai mēs varam riskēt tagad ar to, ka kāda valsts nobalsotu pret, ņemot vērā to, ka šobrīd ir ekonomikas uh, krīze, ka ir uh, taupības pasākumi un daudzos gadījumos cilvēki ir pret Eiropas institūcijām. Bet jebkurā gadījumā pamatlīgums pieprasa, lai Eiropā domē vienbalsīgi tiktu pieņemts parlamenta priekšlikums. Tas nozīmē, ka jums, Eiropas Savienības deputātiem, ir tiesības, eh, ir eh, iniciatīvas tiesības šajā jautājumā. Komisija šeit pat nav lo, nekādas konkrētas lomas, un es ceru, ka jūs varēsiet piedāvāt savu priekšlikumu. Mm priekšlikumu Eiropā domai, tā lai jautājums tiktu atrisināts līdz 2014. gada pavasarim. Vēl viena lieta. Tiek runāts par to, ka ir nepieciešams izveidot uh, eh, eh, vēlēšana komisija, kas varētu uzraudzīt uh, šo uh, vēlēšanu norisi un lai izvairītos no tā, ka kāds pilsonis balsotu divas reizes. Vēl viens aspekts ir tas, ka pēc ratifikācijas komisija būtu nepieciešams laiks, lai izstrādātu konkrētu priekšlikumu, tad vēl ņemot vērā, ka dalību valstīm ir jāpiekrīt. Tāpēc arī izskatās, ka šādas izmaiņas būtu iespējamas ne ātrāk par 2019. gada vēlēšanām. Komisija var tagad piedāvāt izmaiņas informācijas apmaiņas sistēmā tā, lai iedzīvotāju līdzdalība Eiropas parlamentu vēlēšanās uh, varētu palielināties. Komisija jau nākusi klajā ar šādu priekšlikumu, bet, kā jūs zināt, jau kopš 2006. gada jūsu priekšlikums ir bloķēts padomu, tāpēc, ka dalībvalsts nevar vienoties tā, lai šo priekšlikumu virzītu uz priekšu. Vēl viena lieta, par ko komisija runā savā priekšlikumā, ir statistikas datu izmantošana. Šeit es varu teikt, ka komisijas dienesti šobrīd strādā pie priekšlikuma projekta, ko jūs saņemsiet pavisam drīz. Ir arī daudz citi jautājumi ziņojumā, un šeit es varu teikt, ka komisija uh, strādās arī pie minoritāšu kandidātu, pie sieviešu kandidātu pārstāvības palielināšanas Komisija arī atbalsta ideju par to, ka ir nepieciešams rīkot vēlēšanas drīzāk maijā, nevis jūnijā. Priekšsēdētājas kundze, kā jūs noteikti esat sapratusi, eh, šis ziņojums skar konstitucionālos jautājumus, nevis vienkārši likumdošanas procesu. Tāpēc varu jums teikt, ka komisija jau tagad ir gatava attiecībā uz 2014. gadu vēlēšanām grozīt procedūru. Nu, kā jau pieminēju, mēs varam izmantot 93. gada direktīva, 109. numurs, un tad mēs varam pēc mūsu diskusiju uh, rezultātiem panākt to, lai uh, izvairītos no piedalīšanos vēlēšanās dubultā, varam izmantot ex-ante pārbaužu sistēmu, kas jau tagad ir nostiprināta normatīvajā bāzē. Mēs varam izmantot uh, datus, kas mums jau tagad ir pieejami, un vēlos teikt, ka pirms trīs mēnešiem uh, priekšsēdētāja vietnieks šef, Šefkovica kungs teica, ka ir nepieciešams izveidot uh, Eiropas līmeņa partiju, uh, pamatu, juridisko pamatojumu, un tāpēc mēs varam izvana, izmantot ienāko ziņojumu, lai izskatītu šo jautājumu, pavisam drīz piedāvātu jums konkrētu priekšlikumu. Paldies par, at, par uzmanību un arī atvainojot, ka runāju ilgāk nekā bija atvēlēts. Priekšsēdētāji, paldies par jūsu komentāriem, un tagad ir politisko grupu vārdā, un vispirms ir Šaflina kungs. Tautas partijas grupas vārdā. Jums ir divas minūtes. Paldies priekšstādātāji, paldies komisārs kundzei par ļoti skaidro komisijas pozīcijas izklāstu. Īpaši pateicos Andriju Dafam par sadarbību šī ziņojuma tapšanā. Viens no priekšlikumiem ziņojumā tātad eh, attiecībā uz tiešajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, ir ārkārtīgi izaicinošas. Ir diezgan liela opozīcija idejai izveidot eh, šo pārnacionālo sarakstu, kas pārstāvētu Eiropas intereses un stiprinātu Eiropas identitāti. Mana pozīcija ir tāda, ka šī uh, pretruna ir tālāk vēl jāizpēta, jo galu galā uh, ir parlamentārais vairākums, kurš atbalsta Eiropas integrācijas projektu kopumā, bet šis pār Eiropas uh, saraksts uh, it kā pierāda, ka integrācija daudziem nav no pieņemama. Mana sajūta ir tāda, ka opozīcija šādam sarakstam ir galvenokārt no to puses, uh, kas uh, vairāk domā par īstermiņu uh, Jā, īstermiņā Eiropai stāv priekšā liela krīze ar uh, smagām sekām, un ir nepieciešami instrumenti, lai šo krīzi risinātu, un pie šiem instrumentiem šodien notiek darbs. Tātad tiem, kas vērš uzmanību uz īstermiņu, tad viņiem vēl nav varbūt īsti šis laiks pienācis veikt eksperimentus ar šādu pārnacionālu sarakstu. Lai eh, kāda būs eh, krīzes atrisināšana, nepieciešams būs tomēr vairāk integrēt Eiropu, nevis mazāk to integrēt. Un eh, tas nozīmē, ka arvien vairāk kompetences un pilnvars būs jānodod Eiropas Savienības līmenim. Un, attiecīgi, tam būs nepieciešama pārstāvība. Tā ir demokrātijas pamatprasība. Būs nepieciešama pārstāvība Eiropas līmenī. Uh, Un tas ir tieši tas, kas, tiek, eh, kas ir plānots ar šo pārnacionālo sarakstu. Tātad, lai tiktu pārstāvēt Eiropas pilsoņi. Un tieši tāpēc eh, uzmanības vēršana tikai uz īstermiņu ir ļoti tāda um, netālredzīga. Paldies, un tagad SLD grupas vārdā. Gvaltierī kungs, jums divas minūtes. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātājs kundze. Sociālistu un demokrātu grupa uzskata, ka patiesas politiskās telpas izveida Eiropā ir sineko non nosacījums, lai turpinātu politiskas Eiropas veidošanu, kas spēcīgi varētu un adekvāti runāt ar, un dot atbildi kolosālajiem izaicinājumiem šajā gadsimtā. Lisabonas līgums šajā sakarā ir solis uz priekšu, kas ir milzīgs, ir īpaši balstoties uz principiem, ko atgādināja mūsu referents Dafakungs, saskaņā ar kuriem Eiropas parlaments tiešā veidā pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus. Un neraugoties uz būtiskajām inovācijām Lisabonas līgumā, neraugoties uz to, ikdienas e, realitāte mums skaidri parāda, ka Eiropas politika ir nepieciešama, bet tomēr vēl e, patiesa Eiropas politika nav izveidota. Dalība valstis pārāk daudz balstās uz nacionālajiem jautājumiem, un politiskās partijas debatē pārāk daudz tikai nacionālajā līmenī arī Eiropas vēlēšanas pilsoņu acīs šķiet vienkārši turpinājums iekšējām politiskajām debatējām. Uh, un līdz ar to uh, līdzdalība ir zemā līmenī. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības vēlētājiem jādod iespēja nostiprināt šīs eh, debates Eiropiskā līmenī. Uh, tas varētu būt stūrakmens tālākai attīstībai. Sociālisti un demokrāti to pilnīgi apzinās un nu, tiek atbalstīts pārnacionāls saraksts. Mēs esam aizstāvējuši arī viedokli, ka ir nepieciešams panākt konsensu par šo priekšlikumu. Neraugoties uz visu, nepieciešams turpināt lai, lai mēs īstenot to vēlēšanu reformu, izveidojot transnacionālu sarakstu. Paldies, tagad Alde grupas vārdā ir Taina kundze. Pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, Andriu, pirmkārt vēlos pateikties Mūsu politiskās grupas vārdā tu esi izdarījis ļoti daudz, esi ieguldījis milzīgi daudz darbā un arī vairākus gadus, jo mēs visi skaidri zinām, ka vienā jau kā dienā mums nāksies nonākt tieši pie šāda risinājuma. Tu jau esi runājis par to, ka šobrīd ir īstais brīdis. Es domāju, ka brīdi šobrīd ir tik tālu, lai, lai septembrī mums jau būtu ziņojums, par ko mēs varētu balsot. Skaidrs, ka būs vajadzīgi gadi, varbūt pat gadu desmiti, līdz gal, galā šis ziņojums tiks īstenots, bet, manuprāt, ja mēs tagad nesāksim, tad mēs nepanāksim it neko pat gadu desmitu garumā. Es personiski ļoti vēlos, lai es to varētu piedzīvot, tā lai mēs tiešām kļūtu par patiesu, par īstu parlamentu, lai būtu viena, pār, viens pārnacionāls saraksts. Un tas ir tas, ko pieprasīja Eiropas konstitucionālā tiesa, lai, e, lai mums būtu tāds risinājums, e, lai katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs varētu paust savu balsi par viedokli par konkrētu deputātu, lai mēs tiktu katra iedzīvotāja ievēlēti. Ir ļoti svarīgi, lai mēs paplašinātu iespējas, piemēram, iekļautu 10% kvotu mūsu uh, uh, politiskās grupas vadītājs Verhofstata kungs vakar diezgan asti par to izteicies, nu tad turpināsim. Kolēģi, Stojanova kungs jums uzdeva starp jautājumu, lūdzu. Благодаря, госпожо председател. Както знаем... Paldies, priekšsēdētāji. Valsts, kur ir federāla struktūra, ir uh, ASV. Un Eiropā federālisti arī gribētu, lai mums būtu amerikāņu modelis. Varbūt jūs varētu uzdot jautājumu, jo nu, jums ir jāuzdod jautājums, nevis jādiskutē. Jā, jā, jā, jā, es tūlīt pat uzdošu jautājumu, saka priekšsēdētāji. Šajā situācijā turpina Staļonova kungs. Mums nav nepieciešams kļūt par federālismu. Nu, nu, man klā, un ganz klāts. Nu, lai pavisam godīgi šeit nav. Šeit, šeit mēs nerunājam par veidu, kā varētu paust savu viedokli. Nē, nē, jūs esat iekļauts arī brīvajā mikrofonā. Varbūt jūs vēlaties vairs neizteikties tajā brīvajā mikrofonā laikā, bet lūdzu ņemiet vērā, ka tas na, uh, zilā kartiņa tā nav iespēja paust savu viedokli. Un tagad lūdzu nākamais runātājs uh, ECR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Dafa kunga centrālais priekšlikums ir radīt vēl papildus 25 deputātus, kurus ievēlēs visa Eiropa. Es uzskatu, ka jauna vēlēšana iecirkņa veidošana visas Eiropas Savienības ietvaros uh, nav pamatota. Gribu uzdot jautājumu, uh, kam šie 25 deputāti būs atbildīgi? Ne jaunu cilvēkiem. Šie jaunie deputāti būs atbildīgi tikai Eiropas politiskajai partijai, kas tos ir iekļāvusi sarakstā. Tie runās partijas vārdā un būs atbildīgi tikai partijas hierarhijā, nevis iedzīvotājiem. Uh, Tā vietā, lai Eiropu tuvinātu iedzīvotājiem, šis priekšlikums vēl pastiprinās šo lielo atšķirtību no vidusmēra iedzīvotāju un politikas Eiropas Savienībā. Šie 25 deputāti, kas pārstāvēs Eiropas Savienību, būs ļoti dārgi arī naudas izteiksmē un CO2 izteiksmē. Laikā, kad Eiropas Savienība cenšas samazināt uh, CO2 izmešus, vai mums ir nepieciešami vēl šādi 25 pa, uh, paneiropas uh, deputāti, kas ceļos pa visu savu vēlēšanu iecirkni? Šis priekšlikums uzliek arī pārliecīgu nastu uh, nodokļu maksātājiem. Taupības apstākļos, kā mēs varam attaisnot vēl miljonus eiro, vēl papildus politiķiem un viņu darbiniekiem. Dafa kungs grib arī jaunu vēlēšanu uh, struktūru, lai pāraudzītu šo jauno deputātu ievēlēšanu. Un vai šie priekšlikumi ir izvērtēti izmaksu ziņā? Protams, ka nē. Vēlēšanu norisei jābūt dalību valstu kompetencē. Priekšsādātājs kundze, vienīgie ieguvēji no šiem priekšlikumiem būs Eiropas politiskās partijas. Es gribētu argumentēt, ka Dafa kungs grib radīt šos jaunos deputātus uh, vēlēšanās, lai vienkārši viņiem būtu kaut kas, uh, ko darīt. Def, DAFA ziņojums ir nede, ne, nedemokrātisks un dārgs izmaksas ziņā. Tas grauj valsts suverenitāti un mana grupa būs pret šo ziņojumu. Paldies, Foksa kungs! Tagad uh, mums ir trīs zilās kartiņas. Vai jūs esat gatavs atbildēt uz trīs jautājumiem? Kolēģi, lūdzu atcerieties 30 uh, sekundes jautājumam. Uh, Sinklērs kundze pirmā. Paldies priekšsādātāji. Foksa kungs, es uh, piekrītu praktiski visam jūs teiktajam. Vai jūs arī piekristu, uh, ka komisija minēja, ka varētu būt kaut kāda veida Eiropas eh, birojs, lai koordinātu šīs vēlēšanas un eh, vienots eh, vēlēšanu saraksts Eiropas Savienībai, kas varētu būt bīstami Eiropas federālajām valstīm. Runājot par apvienotās karalistes valdību, vai jūs partija bloķēs dažādus saistībā ar to pieņemtos lēmumus? Nākošais Šmita kungs, paldies priekšsēdētāja Foksa kungs. Es domāju, ka uh, Es esmu atbildīgs tiem, kas par mani ir vēlējuši, balsojuši. Un kāda ir atšķirība tiem, uh, kuri būs eh, šie 25? Viņi tāpat būs ievēlēti un viņi būs atbildīgi balsotāju priekšā. Vai tas ir tik dīvaini, vai vajāt jūs izskaidrot, uh, kam tad jūs esat atbildīgs? Paldies, un pēdējais jautājums Vīlandkungs. Kolēģi, es ļoti gribētu redzēt, kā jūs varētu runājot ar saviem iedzīvotājiem, iestāstīt viņiem, ka var no dalībvalstīm ievēlēt kaut kādus citus kandidātus. Es varu teikt, ka, ka parasti jau ir tā, ka no, no dalībās tika ievēlēts deputāts, kuru apstiprināja viņa partija. Tagad lūdzu laiks atbildēji. Thank you. In answer... Paldies, uh, Sinklērs kundzei. Pilnīgi noteikti grib atbildēt, jā, konservatīvā partija bloķēs šo uh, priekšlikumu. Šmita kungam gribētu atbildēt. Domāju, ka demokrātijā ir nepieciešama sistēma, kas var atbrīvoties no deputāta, kas jums nepatīk, lai, piemēram, mani, mana partija varētu, tā teikt, atsaukt, vai arī Dienvedu Austrum Anglijas vēlētāji varētu mani atsaukt. Tas nav paredzēts šajā jaunajā sistēmā. Un, Vīland kungs, es nedomāju, ka pilsoņiem ir jebkāda interese par šo priekšlikumu kā tādu. Es domāju, tas ir pilnīgi atrauc no cilvēku ikdienas rūpēm. Un es domāju, ka tas ir katras uh, valsts ziņā noteikt, kāda būs viņa vēlēšana metode, lai nodrošinātu pārstāvju šajā parlamentā. Paldies, un tagad uh, politisko grupu vārdā turpinājam. Aldi grupas vārdā pusotra minūte Hefner kungam. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eiropai ir vajadzīgas novatoriskās idejas, lai turpinātu darbu. Un idejas ir par to, kā mēs varam panākt Eiropas mēroga demokrātiem, kā mēs varam uh, un nodrošināt to, lai Eiropa ir demokrātiska, jo joprojām ir tā, ka iedzīvotāja ietekme Eiropas politikā ir ļoti ierobežota. Mums ir vajadzīgas Eiropas Savienības diskusijas par Eiropas Savienības jautājumiem, tā lai iedzīvotāji varētu teikt. Mums ir vajadzīgas Eiropas uh, iniciatīvas tiesības un vajadzīgi arī referendumi, un mums ir jāreformē arī vēlēšana sistēma, jo projām uh, Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tīri nacionāls pasākums. Ir kandidāti no vietējās valsts un tīri nacionāli jautājumi tiek uh, izskatīti priekšvēlēšana kampaņā. Manuprāt, Eiropas vēlēšana šajā gadījumā uh, paliek nekonsekventas. Andriju uh, Dafa priekšlikums ir ļoti labs, inovatīvs risinājums tas varēs arī netieši ietekmēt situāciju. Piemēram, partijām nāksies strādāt teiropeiski, nākt klajā ar Eiropas mēroga priekšlikumiem, arī piedāvāt kandidāts, kas būtu atbalstām visā Eiropā. Vēl viena lieta ir tas, ka mūsu iedzīvotājiem būs iespēja papildu uh, eh, nacionālajiem kandidātiem uh, ieraudzīt arī Eiropas kandidātus un attiecīgi izdarīt savu izvēli. Šis priekšlikums skar mūsu darbu, mūsu ikdienas darbu, tāpēc esmu ļoti pateicīgs arī par šo diskusiju. Ko mēs īsti šeit pārstāvām? Mēs esam dalību valstu savienība vai arī mēs esam iedzīvotāju pārstāvji. Vai arī drīzāk varētu teikt, ka mēs šeit esam kopīgu Eiropas interešu pārstāvi. Un atbildi ir tāda, mēs pārstāvam gan to, gan to, gan iedzīvotājs, gan kopīgas intereses. Un tas pats ir arī ar mūsu iedzīvotājiem. Uh, skaidrs, ka katrās vēlēšanās būs uh, pieturs punkti, kas ir konkrētai valstī interesanti, bet te pašā laikā ir jābūt arī Eiropas mēroga interesam. Tāpēc vislabāk būtu, lai iedzīvotāji, kad nāk balsot, varētu balsot gan, protams, par nacionālajiem kandidātiem, gan arī par Eiropas mēroga deputātiem. Uh, Zaļie līdz šim bija vienīgā partija, kas piedalījās vēlēšanās ar Eiropas mēroga programmu un ar Eiropas mēroga kandidātiem. Manuprāt, šāda pieeja būtu jāizmanto visā Eiropā. Jā, vienā jaukā dienā Lielbritānijas iedzīvotāji varēs nobalsot par Francijas kandidātu, tāpēc, ka viņi uzskata, ka šis kandidāts ir labs, tad Eiropa pavirzīsies soli uz priekšu. Paldies! Un tagad goja grupas, grupas vārdā ir Zondergārda kungs viena minūte. Čak! Vēl... Paldies! Kas ir demokrātija? Vai tiesības balsot reiz gados? Nē. Patiesā demokrātijā vēlēšanas ir demokrātiskā procesa daļa, kas notiek vēlēšanu laikā. Un 25 papildus eh, deputāti palīdzināt nostiprināt uh, demokrātiju. Uh, es domāju, ka mums ir jābūt tuviem pilsoņiem, bet vienlaikus šis, šis uh, priekšlikums nozīmē, ka lielāka loma būs lielajām valstīm. Vairāk mm, balso lielajos sarakstos. Uh, tie būs kandidāti, kas, protams, nebūs no mazajām valstīm kā Malta vai citas mazās valstis. It īpaši tie būs uh, pa, lielo valstu pārstāvi kā nu Vācija vai Francija. Es gribētu pateikties Dafa kungam, bet šo priekšlikumu nevaru atbalstīt, jo tas nozīmētu mazāk demokrātiju. Lūdzu, Aņu kungs, pusotra minūte FD grupas vārdā. Ja, ich habe eine, eine Frage äh, von Herrn Leinen. Laina kungs uzdeva jautājumu. Bet vēlos teikt, cienījamie kolēģi, mums ir problēmas ar laiku. Sekundīt. Mums ir rodas problēmas ar laiku. Tāpēc es akceptēšu šo jautājumu, bet pēc tam mums nāksies turpināt ar normālu vēl, uh, runātāju sarakstu. Lūdzu, Laina kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, skaidrs, ka, ka katram ir jābūt iespēja izteikties un uzdot jautājumu ar zilās kartes starpniecību. Nu, tad vai jūs varat piekrist tam, ja jums ir saraksts 25 kandidātiem, tad šiem kandidātiem jau nav jābūt no vienas valsts, bet no katras valsts. Un tad sanāks tā, ka mazajām valstīm būs šis plus. Drīzāk Eh, mazajām valstīm būs eh, papildu aspekts, nevis lielajām valstīm. Lūdzu, Zondegarda kungs. Eh, er Nē, es absolūti nepiekrītu jums, jo galu galā tiks balsots par Eiropas sarakstu. Un kā tad šie cilvēki tiks ievēlēti? Cik vēlētāji ir Vācijā un cik ir Maltā? Cik ir Francijā? Cik Somijā? cik vēlētāji ir Lielbritānijā, bet cik Kiprā. Un ir acīm redzams, ka šis priekšlikums ir cits formulējums tam, lai nostiprinātu lielās valstis salīdzinājumā ar mazajām. Paldies! Aņa kungs, jums ir pusotra minūte. Paldies! Visaizraujošākais šajā ziņojumā ir grafiks, kas parāda, Uh, kā samazinās vēlētāja aktivitāte. Uh, no 60% līdz 40% uh, tagad, kas par kolosālu sasniegumu Eiropas cilvēki ir skaidri parādījuši, ko viņi domā par jūsu lielo projektu. Viņiem tas nepatīk. Un kāda ir reakcija? Tā vietā, lai padomātu, vai varbūt mazāk Eiropas ir vajadzīgs cilvēkiem, jūs ierosinat vēl vairāk Eiropas. Uh, vēl dārgāks un bezjēdzīgs eh, pievienojums šie papildus 25 deputāti, kuri būs, tā teikt, superdeputāti. Kāpēc, lai kāds Eiropā gribētu šādus deputātus? Eh, Dienvidu valstis un īrija ir piedzīvojušas reāls grūtības, eh, taupības režīmu, nabadzību, un tas tikai parāda, cik brīnišķīgi ir šī Eiropa. Eiropa viņiem un arī daudziem citiem ir bijusi liela katastrofa. Liela daļa ekonomisko migrantu arvien vairāk un vairāk dodas uz uh, valstīm, kur ir augstlāks labklājības līmenis. Uh, tā rezultātā uh, dalība valstis sāk satraukties par robežu kontrolēm un pārbaudēm. Šī visa māja dreb savos pamatos, un šai laikā jūs prasat vairāk Eiropas. Priekšsēdētājs kundze, es beidzu 15 sekundes pirms savu runāšanas laiku, jo es gribu mazāk Eiropas. Paldies, un tagad vārds uh, eh, Kovāč kungam uh, par, uh, par tiem nepiedrošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. DAF ziņojums uh, saskars ar sekojošu faktu, runājot par Eiropas institūcijām, Eiropas parlamentu. Jāsaka, tas. Uh, Eiropas pilsoņus neinteresē. Šīs institūcijas ir diezgan neredzamas, bet jūs tikai vēl gribat palielināt haosu. Es nesaprotu vēlēšanu procesu, to, ka mēs eh, šeit eh, skatāmies uz matemātiskām formulām. Kā ir ar parlamenta budžetu? Arī šai sakrībā ir problēmas. Mums ir neoliberāla pieeja, mums ir eh, dalība valstis. Jūs pēkšņi gribat visu mainīt, jūs pēkšņi gribat mainīt vēlēšanu sistēmu, gribat to reformēt. Jūs runājat jau par 2014. gadu. Uh, domāju, ka būtu ļoti grūti šādas vēlēšanas eh, organizēt. Jūs eh, sakat, ka eh, jums ir šis transnacionālais saraksts papildus parastajai vēlēšanu sistēmai. Uh, Pilsoņi arī mazāk nāk uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, jo viņi nesaskata jēgu visam šim pasākumam, viņi nesako mūsu darbam, bet tāpat laikā jūs prasat, lai uh, pilsoņi balsot par vēl par Eiropas sarakstu. Vai jūs nopietni domājat, ka, piemēram, uh, Ungārijas, apvienotās karalists vai Vācijas uh, vēlētājiem uh, būtu interesi balsot par kādu spāni vai somu, par kādu, ko viņi vispār nepazīst, vai jūs godīgi tam ticat? Ir 27 dalība valsts, 500 miljonu Eiropas pilsoņu. Vai jūs domājat, ka jūs nopietni varat vest kampaņu par visiem šiem cilvēkiem visās šajās valstīs? Es domāju, ka tas būs vēl viens uh, iemesls, kāpēc cilvēki nenāks uz vēlēšanām. Paldies! Nākošais runātājs sarakstā. Mendes Devigo kungs, divas minūtes. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšstādātājs kundze. Lisabonas līgums dot parlamentam iespēju uzsākt vēlēšanu likuma reformu, un tas mums jādara. Tas mums jādara, jo pēc neilga laika būs jauns vietu sadalījums Eiropas parlamentā, kad pievienosies Horvātija. Tāpēc Dafa kunga uh, ziņojums, kur es gribētu sveikt par paveikto darbu, ir solis šai virzienā. Jūs eh, zināt, ka 76. gada eh, akts um, ir novecojis, daudz laika ir no tā laika noma, um, daudz kas ir mainījies, un šīs dienas debates īpaši koncentrējas uz uh, visu Eiropas sarakstiem. Uh, mana grupa ir iesniegusi grozījumu šajā sakarā, un mēs gribam saglabāt Un es gribētu paust uh, visu savu cieņu nesen uh, mūžībā aizgājušajam Otto von Habsburgam šajā sakarā. Uh, daži apgalvo, ka ir pārāk agri, lai veidotu šādus sārakstus, um, bet jau 1950. Um, gadā kādam padomniekam ienāca prātā teikt Šumanam vai Adenaueram teikt, ir pārāk ātri, pārāk ātri, lai izveidot terādu un ogļu kopienu. kopienu. Konservatoriem vienmēr viss ir par agru. Uh, Eh, tiem, kas nevēlas nekādas izmaiņas, vienmēr ir par agru. Eh, tie, kas noliec progresu, eh, tie, kas negrib, lai virzītos uz priekšu, Un tas ir viens, bet tie, kas grib, lai būtu lieli sapņi, tad ir jābūt sapņiem augstiem kā kalni, lai mēs varētu ieraudzīt kalnus, un pamazām mēs sasniegsim šos kalnus. Un visi Eiropas saraksti ir solis šai virzienā. Uh, sapņi, po poēzija. Uh, un tautas partija gribētu sasniegt maksimālu konsensu šai sakarā, un mēs to izdarīsim, kā teica Pols Valērija Mēs nekad neapstājamies un mēs eh, neatsakāmies. Mēs neapstāsimies un neatteiksimies. Paldies, Anīga! Un tagad lūdzu Benovas kundzi, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlaments ir viens no būtiskākajiem elementiem Eiropas Savienībā. Pārskatot pamatlīgumu, Eiropas Savienība ir pārveidojusi noteikumus, ņemot vērā to, ka ziņojumā bija grūtības. Varu teikt, ka rezultāti ir arī labi, lai gan daži jautājumi sākotnēji tika uzskatīti par problemātiskiem, bet, kā jau teica citi runātāji, ir jāmeklē progress, tāpēc arī rezultāti bija bieži vien ļoti labi. Ir svarīgi pateikt, ka kopš 71. gada ir palielinājušās eh, Eiropas parlamenta kompetences, un arī tagad ir nepieciešama jauna sistēma gan iekšēji, gan arī attiecībos vēlēšanu procesu. Nobeigumā arī teikšu, ka ir ļoti svarīgi panākt to, lai vēlēšanas Eiropas parlamentā būtu pievilcīgākas un skaidrākas. Paldies, un tagad pusotra minūte ietenmeki kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms liels paldies, dārgie kolēģi, Dafa kungs, paldies. Diemžēl man jāsaka, ka es īsti neatbalstu šo priekšlikumu attiecībā uz vēlēšanu dienas noteikšanu maijā. Runāt par 25 deputātiem vai superdeputātiem, Es arī nepiekrītu. Tādi mums nav vajadzīgi. Mums jau ir pietiekami deputātu šeit Eiropas parlamentā, iespējams, varētu īpaši pasvītrot mūsu darba nozīmīgumu un efektivitāti. Es teiktu arī, ka šeit uh, runa par lielo valstu interesēm, kas grib lielāku varu zināmā mērā, aizmirstot ka arī ir organizatoriskas problēmas. Nepieciešams visu laiku saglabāt saikni ar vēlētājiem. Mērķis ar šiem 25 superdeputātiem nav saglabāt kontaktu ar vēlētājiem, jo tas nebūtu iespējams. <clears throat> Iedomāsimies, ja mums būtu papildu eh, savienības paplašināšanās, tad nepārtraukti vajadzētu ceļot no vienas Eiropas valsts uz otru. Visbeidzot, teikšu, ka Eiropas jautājumu var minēt kam, vēlēšana kampaņas laikā, bet arī citā veidā to var darīt. Pēdējās um, parlamenta vēlēšanās pie mums tika runāts tikai par Eiropu, tikai par Eiropu, kaut arī tās nebija Eiropas vēlēšanas. Mums ir jāorganizē vēlēšana kampaņā. Paldies, un tagad Kozusnika punkts vienu minūti. Ďakuju, paņi, paņi Paldies, priekšstādātāji! Priekšstādātājs kundze, komisāris kundze, kolēģi. Mans kolēģis uh, Mendes kungs, un es uh, uzdrošinos viņu saukt par draugu, un es mīlu viņa valsti. Viņš dzīvo kalnos, man šķiet. Uh, vairums Eiropas pilsoņu dzīvo tomēr ielējās, un līdzdalība parlamentu vēlēšanās arvien samazinās. Es domāju, ka tā ir liela problēma Eiropas Savienībā, jo Eiropas parlaments ir vienīgā struktūra, ko tieši ievēl Eiropas pilsoņi, un tā leģitimitāte mazinās, es domāju, ka sarūk pats uh, pamats pilsoņi, pilsoņu atbalsts. Mēs ierosinām jaunus pasākums, bet neviens neprasa pilsoņiem, ko viņi vēlas. Mm, mēs šeit runājam par plānu, par ideju, par vienu sarakstu vai kā savādāk, bet uh, deputāti arvien vairāk attālinās no iedzīvotājiem, Mums nevajadzētu veidot jaunu Eiropas Savienības vēlēšanu apgabalu. Mums vajadzētu tieši jautāt uh, pilsoņiem, un viņiem vajadzētu ļaut, piemēram, balsot ar internetu palīdzību. Paldies, un tagad Hasīkundzei vārds. Kolēgat. Dārgie kolēģi, um, šīs reformas mērķi ir visnotaļ slavējami. Es piekrītu vairākumam no šo mērķu, kas te ir minēti, kā jau vairāk ir teikuši, tomēr es šaubos par šo pārnacionālo sarakstu. No mazas dalību valsts viedokļa raugoties, šī reforma nozīmē, ka vairāk varas būs lielajām dalību valstīm. Ja mums ir šie E, visai Eiropas saraksti, kas būs atvērti, tad ik viens varēs izvēlēties vienalga kādu šajā sarakstā, bet praksē tas nozīmē, ka tikai lielo valstu pārstāvjiem būs iespēja tikt ievēlētiem. Ja tās ir Eiropas partijas, kas piedāvā savus kandidātus, tad arī tur tie būs kandidāti, kas nāk no lielo valstu vidus. Ja, nu, tas būs visām politiskajām partijām. Ir grūti atrast sistēmu, lai garantētu debates par Eiropu nacionālajā līmenī, bet es ceru, ka mēs atradīsim citu eh, veidu, kā virzīties uz priekšu šeit un izveidot šos visu Eiropas sarakstus, jo pretējā gadījumā būs tikai eiroskepticisms. Um, paldies, un tagad Šolca kungs vien. Priekšsēdētājs kundze, ņemot vērā kontekstu un to, ka mums ir nepieciešams būt rīcības spējīgiem kā parlamentam, tad jautājums ir, vai mums jau tagad ir uh, pietiekami leģitīmas pamats mūsu darbam, un Dafa kungs nāks klājā ar konkrētiem priekšlikumiem tā, lai varētu stiprināt Eiropas Savienības darbu. Manuprāt, viņu attieksme uh, ir pelnījis atbalstu. Diskusija jau ne jau tikai Eiropas Savienības uh, sēž zālē. Arī mūsu uh, politiskā grupa piedāvāja savus priekšlikumus, un mēs varam redzēt, kāda mums jau līdšanē pieredze darbā Eiropas Savienībā. Mums ir jādiskutē un jāpanāk tas, lai demokrātijas jautājumi tiktu risināti, un ne jau tikai parlamentā. Manuprāt, eh, ziņojumā ir ļoti labs ļoti labs aptvērums tiek runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt lielāku demokrātizāciju, tā lai iedzīvotājiem būtu skaidra balss, un Eiropas Savienības mēroga partijām ir jābūt lielāka, eh, lielāka loma. Paldies, un tagad tas ir kungs pusotrā minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šis projekts vērsts uz to, lai pārskatītu Eiropas vēlēšanu likumu lai nonāktu pie Eiropas federālas valsts, ir paredzēts uh, pārnacionāls vēlēšana apgabals ar līdzsvaroto proporcionalitāti. Mēs esam pret ļoti stipri, jo tas neievērotu politiskās grupas vai politiskos spēkus, kas balstās savā teritorijā, nevis visā Eiropā, uh, Neņems, neņemot pat vērā izmaksas, ko tas iz, izraisītu. Un tas novestu pie divu veidu Eiropas deputātu tipiem, uh, deputātiem vajadzētu īstenot 27 vai 28 dalību valstīs, tad, nu, un kāda tad būtu līdztiesība ar citiem finansējums eh, visās valstīs, kas būtu nepieciešams. Un vēl viens jautājums. Mm, vēlēšanu saraksti. Kā tie tiks pārvaldīti, kā tas viss notiks? Un, bet tas gal galā attiecas uz simtiem miljonu vēlētāju, un tas ietekmē Eiropas Savienības budžetu. Tālāk tas ievēro, ierobežotu dalību valstu suverenitāti. Mums ir vajadzīga tautu Eiropa, kas ievēro teritoriālo automa, e, autonomiju un ievēro vēlētāju interesu un nedrīkst būt antidemokrātiskiem. Paldies, un tagad vārds Sinklēs kundzei pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Neskatoties uz kvalitīvo izpildījumu, šis eh, priekšlikums neko nedod Eiropas demokrātijai. Jūs paši sevi apmānat. Tas tikai vēl attālinās vairāk pilsoņus no politiķiem. Viss šajā priekšlikumā ir nepareizi. Te ir ierosinājums, ka jāmaina kvotas balstoties uz etniskiem pamatiem. Kvotas ir nepareizas, pozitīva diskriminācija ir nepareiza. Tas rada upurus. Vai Dāfa kungs ir apsvēris, cik izmaksās šī uh, eh, priekšlikuma ieviešana. Acīmredzot, nē, tas acīmredzot nāks no nodokļu maksātāju kabatām. Šis priekšlikums ir netaisnīgs. UKIP partija saka, ka Paneiropas partijas varēs izmantot naudu savām lietām, savām partijas lietām, un tāpēc gribu teikt, ka šis ir tikai un vienīgi DAF priekšlikums. Paldies Sinklērs kundzei, un tagad Kazīnī kungam vārds divām minūtēm. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Tauta ir demokrātijas pamats. Tauta nozīmē identitāti. Un tas nozīmē, uh, ka ir nepieciešama vienota valdība. Un šajā kontekstā Vēlēšanu sistēma, kas būtu vienota, ir instruments, kas veido vienu Eiropas tautu demosu, un šis Eiropas demos vēl pagaidām nav radies, kā to parāda Eiropas vēlēšana rezultāti. Bija uh, li, um, dalības līmeņa kritums, un val, eh, nacionālās debates parāda, ka īpaši tiek debatēts par valstu problēmām, nevis Eiropas problēmām. Ir nepieciešams īstenot Lisabonas līguma nosacījumus, un Lisabonas līgums neliek Eiropas parlamentam sagatavot vienotu vēlēšanu likumu. Vienkārši tiek norādīts, ka ir iespējams Eiropas parlamentam to darīt. Tā ir iespēja, un nevajag atteikties no šī projekta, kas vērsts uz to, lai pārskatītu 76. gada aktu. Dafa kunga dokuments, un es pateicos Dafa kungam, um, konstitucionālo lietu komitejas vārdā. Komitejā šis teksts tika pieņemts praktiski vienbalsīgi un uh, ļoti nelabprāt no tā mēs atsakāmies. Nedrīkst atteikties. Runa ir par to, lai mums būtu pragmatiskāks dokuments, kas var no, nu, panākt konsensu. Runa nav vienkārši par nosūtīšanu uz komitejām. Nepieciešams skats uz Eiropu, kas būtu vienots. Eh, tas ir sekas eh, pārnacionālā ievēlēšanā. Mēs vienlaikus ievēlētu arī komisiju un komisijas priekšstādātāju un tās sastāvu. Un mēs vēlreiz pateicamies Dafa kungam šai sakarā. Eh, un tagad vārds Ulskurga kungam. Kundzei. Tolman. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Eh, divi priekšlikumi Dāfra kunga ziņojumā ir eh, noteikti atbalstām pirmām kārtām - vēlēšana datuma pārcelšana. It īpaši tad, kad ir lielāka interese tagad par Eiropu. Es domāju, ka tas arī ļautu vairāk piesaistīt vēlētājus vēlēšanām. Uh, Un, protams, dzimuma jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, vīrieši ir vairāk šai parlamentā, bet ir nepieciešama dzimuma līdztiesība. Runājot par pārējiem priekšlikumu punktiem, es lielā mērā piekrītu Damanakī kundz teiktajam, un varbūt es to pārfrāzēšu. Mums ir pārāk daudz, pārāk liels skatījums no augšas uz leju, un nav īpaši daudz ilgtermiņa pragmatismu šajā ziņojumā. Mēs, uh, Eiropas partijas un Nacionālās partijas, mums ir jāsanāk kopā un jādod kopīgs signāls par to, ko dara Eiropa, kādas lēmumus mēs pieņemam un kā tas ietekmē Eiropas pilsoņus, it īpaši tajās jomās, kur nacionālās pilnvaras nav pietiekamas. Kā nācija vai dalība valsts varētu risināt uh, savus tirgus problēmas, kā risināt klimatiskā izmaiņa jautājumus. To mēs nevaram atrisināt vieni, tāpēc ir nepieciešams ilgtermiņa skatījums, jābūt pragmatiskākiem un nevajag nākt uh, klajā ar dažādiem haotiskiem priekšlikumiem, kā Dafa kungs. Paldies, un tagad vārds Rinaldī kungam uz pusotru minūti. Paldies, Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze, dārgie kolēģi. Mēs runājam par grozījumiem aktā par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jābalstās uz, eh, šeit ir runa par diviem principiem. Pār nacionālajie saraksti, kas ir vairāk nekā embrijs, tas ir solis uz federālismu. Mūs uh, uh, priecē tas, um, cik cieši pie šī principa pieturas Dafakungs. Tas nedrīkst, protams, uh, negatīvi ietekmēt eh, vēlētājus. Runa ir par kvalitāti, eh, kāda pastāv sabiedrībā. Mēs esam paredzējuši arī griestus deputātu skaitam. Eh, bija grozījums, kas tika noraidīts. Sav, š, tas nozīmē, ka šeit ir sava veida pašaizsardzības refleks. Nu labi. Uh, reģionālā dimensija un vēlēšanu apgabali ļaus garantēt ciešo saikni ar vēlētājiem. Ir grozījumi, ko mēs esam izstrādājuši kopā ar sociālistiem un e, deputātiem. Galtieri kungu, paldies viņam. Tas ļautu nonākt pie īsta e, parlamenta. Tie, kas ir tiesāti, nav vēl ievēlami, Eh, runa ir par smagiem noziegumiem, teiksim, korupcija, eh, eksploatācija un tā tālāk un tā joprojām. Tie, kas ir uh, izdarījuši šādus likuma pārkāpumus, nedrīkst sēdēt šeit. Jābūt drosmīgiem, dārgie kolēģi, un tāpēc mums ir eh, priekšlikumi šajā sak sakarā. Eh, vai jūs akceptējat, nu, diemžēl es nevaru akceptēt zilo kartu, jo mēs esam jau stipri kavējušies, eh, tāpēc tagad došu vārdu Girlingas kundzei. Lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis tik tiešām ir ļoti nejūtīgs priekšlikums nepareizā laikā, laikā, kad Eiropas pilsoņi apšauba ar vienu pieaugošo uh, Uh, izmaksu Eiropas Savienības lēmumiem. Mēs nākam klajā ar priekšlikumu dārgam uh, super līmenim šai pseidodemokrātijai. Es esmu pret šo priekšlikumu, un tas, manuprāt, ir labs piemērs, uh, parādot, cik attālināti ir deputāti šai parlamentā un valstīs. Pirms mēs balsojam par vairāk, vēl vairāk deputātiem vajadzētu apstīt, kāda ir līdzdalība vēlēšanās. Arvien mazāk samazinās atbalsts Eiropas projektām un tīpaši šim parlamentam. Ja mēs vēlamies pagriezt šo tendenci citā virzienā, mums ir jāatspoguļo pilsoņu viedokļi. Uh, komisijai jāprasa būtiskus priekšlikumus, kas tiešām dod papildus vērtību dalību valstīm. Mums, uh, konservatīvajiem, ir sapņi. Nav tā, ka mums nav šo sapņu. Mēs sapņojam par progresīvu Eiropu. Tikai šie sapņi mūs vēd pilnīgi citā virzienā. Bet šie sapņi uh, ir uh, tikpat svarīga. Un ja jūs pieturēsieties pie jūsu virziena, tad uh, jūs nekādā veidā nepalīdzēsiet mums šai uzņēmumā. Paldies! Sinklērs uh, kundze jau ir izteikusies, vēl daudz runātāju ir. Es došu vārdu tiem, kas nav vēl runājuši, un došu vārdu tagad Paškas kungam. Merci. Uh, ďakujem veľmi, pani predsedajúca. Európska únia sa od svojho vzniku vyvíja... Paldies. Eiropas uh, Savienība kopš savas radīšanas ir izgājusi evolūcijas apli. Mums ir eh, nepieciešama reprezentatīva pilsoņu pārstāvība Eiropas Savienībā, un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams jau tagad runāt par 2014. gada vēlēšanu reformu. Dāfa kungs izsaka vairākus praktiskus priekšlikumus, un lielāko daļu to es arī atbalstu. Bet eh, ne īpaši praktisks ir priekšlikums radīt šos eh, papildus pārnacionālos deputātus to vietas parlamentā. Eh, tas, manuprāt, eh, sadalīs eh, Eiropas parlamentu tā kā divās kamerās būs pilsoņu pārstāvju kamera, kas veiks parastās likumdošanas varas un darbu, un pēc tam būs pārstāvju palāta. 25 deputātu skaitā. Bet es domāju, ka tam vajadzētu atspoguļot, drīzāk vajadzētu dot vietu vienam, vienam deputātam vai vairākiem no katras dalība valsts. Dots kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji, komisārs kundze. Nav dīvaini tā, ka no vienas puses tiek runāts par to, ka ir nepieciešams samazināt deputātu skaitu. Dafa kungs piedāvā par 25 deputātiem palielināt Eiropas parlamenta uh, kapacitātei. Cenāk tā, ka ir absolūti pretrunīgi priekšlikumi websaitā, savā mājaslapā. Uh, Dafa kungs saka, ka līdz šim nacionālajie politiķi nav sadarbojušies pietiekami labi Mm, ar iedzīvotājiem, un viņš, kā deputāts no Lielbritānijas, saka, ka būtu nepieciešams tagad palielināt deputātu skaitu. Var teikt, ka tiešām nav pietiekamas saiknes ar Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība ir kā paralēla, paralēls visums, jo e, eh, nacionālajie parlamenti mazina izdevums, Eiropas Savienība palielina. Tieši tādēļ arī nav cilvēkiem saiknes un nav atzinības attiecībā uz Eiropas Savienību. Manuprāt, palielināt vādi, valdību valdības labā nebūtu pareizi, jo tad tie cilvēki būs tikai tālāki no Eiropas Savienības. Papildu 25 deputāti vienkārši nozīmēs to, ka cilvēku būs vairāk, tas izmaksās vairāk, bet viņi būs ļoti tālu. Un paldies! Paldies! Un tagad Časkovska kungs divas minūtes. Šis ir ambiciozs priekšlikums kas mums būtu jāatbalsta pēc būtības. Ir daži elementi, kas nav pretrunīgi, jo mēs šeit runājam tikai un vienīgi par pārnacionāliem sarakstiem, ņemot vērā par vēlēšanu procesu, un to var atbalstīt. Taču ir daži citi priekšlikumi, kas savukārt izraisa strīdus. Manuprāt, šis ir eksperiments pārnacionālajā demokrātijā. Nestoties uz to, vai cilvēks ir uh, federālists vai arī uzskata, ka būtu nepieciešams izveidot Eiropas mēroga publisko telpu, ja mēs vēlamies, lai Eiropas partijas būtu saskatāmās, lai mūsu iedzīvotāji varētu pieņemt attiecīgus lēmumus. Tad ir jāsaprot, ka lēmums pieņem politiskās partijas un jāsaprot arī, kā Eiropas pamatprincipi tiek realizēti, tad ir arī jāsaprot, ko šīs partijas dara. Ja mēs vēlamies, lai mūsu vēlēšanas tiktu balstītas uz patiesu diskusiju, patiesam Eiropas vērt, vērtībām, tad mums ir jāatbalsta šīs priekšlikums. Viena lieta. Es atbalstu domu, ka pārnacionālajiem sarakstiem ir jābūt absolūti atvērtiem, ja tādā veidā varēs veicināt politisko darbību. Un te es esmu ļoti pārsteigts, ja daži saka, ka labums būs tikai lielajām valstīm. Tas nozīmē, ka jūs neticat tam, ka jūsu partija var piedāvāt piedāvāt labus kandidātus. Nu, piemēram, ja Čehi piedāvātu Vaclavu Havelu, es domāju, ka daudzi gribētu par šo cilvēku balsot, un šie cilvēki noteikti ir savā domāšanā ir līdzīgi man. Savukārt, ja viņi, ja viņi gribētu Vaclavu Klausu uh, izvirzīt, tad būtu daudz konservatīvāk, kas balsot par viņu. Jā, es saprotu, ka ir daudzi, kas ir pret, daudzi, kas saka, ir svarīgi nepalielināt deputātu skaitu, taupības pasākumu laikā. Bet es nerunāju par to, ka uh, Andriju Dafs šeit nāk ar savas iniciatīvas. Nē, pamatlīgumā tas ir iekļauts, un šeit mums ir iespēja nākt klajā ar savu iniciatīvu. Lieta ir pārāk nopietna, neatsakamies no tās. Mm, šis priekšlikums ir tā vērts, lai diskutētu par to. Paldies, un tagad vārds Lenina kungam viena minūte. Jā, 30 jāra. 30 gadi pagājuši kopš pirmajām tiešām vēlēšanām, mums ir vajadzīga reforma. Ir skaidrs, ka mums ir zināmi trūkumi, mēs nedrīkstam palikt uz vietas, mums ir jāturpina ceļš uz priekšu. Un kāds tad ir nākamais solis? Ir izmantot šo strateģisko instrumentu, kas ir Eiropas mēroga saraksti, papildu nacionālajiem sarakstiem. Tiek runāts tieši tā kā Habamasa kungs vienmēr saka, uh, ka ir nepieciešams nodrošināt attiecīgu liberalizāciju. Tieši tur arī ir šī problēma, jo politiskā klase parasti diskutē nacionālajā līmenī un di diskusijas notiek tieši nacionālajā līmenī. Mums nav īsti Eiropas mēroga politiskās telpas, uh, mums nav Eiropas mēroga politisko diskusiju. Un ja mums būtu šie Eiropas mēroga saraksti, tad politiskai elitei būtu pienākums piedāvāt alternatīvas iedzīvotājiem un argumentēt no Eiropas viedokļa. Manuprāt, tas ir ļoti pareizi. Tāpēc es ļoti ceru, ka mēs varēsim panākt to, ko saka Dafa kungs, Eiropas sarakstus. Šī vīzija ir pareiza, un parlaments jau vienreiz par to nobalsojuši, un mēs nedrīkstam būt mazāk uh, um, ieinteresēti tajā nekā cita. Un tagad lūdzu Šmita kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Man patīk jūsu priekšlikums, Andriju. Domāju, ka tas ir ļoti labs ziņojums, tas ir vērsts uz nākotni, tam ir skatījums, tas ir ļoti veicinošs un tas ļaus radīt pārnacionālu vēlēšanu sarakstu, kas ļaus tik tiešām uzsvērt eh, Eiropas aspektu šajās vēlēšanās. Es domāju, ka tā būtu tad kā kārtīgi vitamīnu deva uh, nacionālistiskajām vēlēšanu kustībām, kuras jau šobrīd, manuprāt, ir tādas pagurušas. Un tādā veidā, es domāju, mēs varētu stiprināt demokrātiju. Pilnībā piekrītu manu kolēģi iepriekš teiktajam. Es labprāt balsotu par Vaclavu Havelu, piemēram. Es nesaprotu, kāpēc tie, kas nāk no mazākām valstīm, kāpēc jums ir uh, tik zema pašapziņa. Rasmusens, piemēram, Eiropas uh, sociāla demokrāta, viņu izvirzīja uh, Uh, arī pats Koks, piemēram, viņš nāca no ļoti mazas valsts, no īrijas, bet viņš pacēlās ļoti lielos augstumos. Tāpēc aicinu jūs būt uh, ar lielāku pašapziņu. Eiropas vēlētāji ir gudri, viņi zina uh, visu, un viņi, manuprāt, var nošķirt nacionālās vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas. Domāju, ka viņi to uzskatītu par iespēju uh, balsot divreiz un nozīmēt uh, deputāts, kas pārstāvēs viņus Eiropas līmenī. Un uh, bez tam tā būtu garantija, ka viņi atbilstoši arī strādās, jo viņus otrais vairs neievēlēt, ja viņi nebūtu kārtīgi strādājuši. Tātad priekšlikums ir labs, tam ir skatījums. Noskūgas kundzei es gribētu teikt, jā, protams, ir jābūt reāliem, bet daskārt ir jābūt drosmīgiem, jābūt. Uh, uh, drošiem un jāskatās uh, plašāk, un es domāju, ka uh, ir žēl, ka jums ir šāda konservatīva pieeja. Paldies, un tagad Jakalīno kungam vārds divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs. E, tiesības uz Eiropas pilsonību jānodrošina pareizi piemērojot Lisabonas līgumu. Un pirmkārt attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kas tiek ievēlēti Eiropas e, teritorijā, lai viņiem būtu patiesas tiesības uz, uz Eiropas pilsonību kā prerogatīvu tiem pilsoņiem, kuri sev atpazīst Eiropas vērtībās. Un notiekumu eh, maiņa attiecībā uz eh, parlamentu deputātu ievēlēšanu apliecina ļoti nobirdušās pārdomas, jo tas fakts, ka ir transnacionāls saraksti un ka tas dod iespēju veidot eh, pārstāvību mūsu prāts šodien politiskajiem līderiem ir jātiek eh, meklētiem dažādās teritorijās. Eiropas Savienotās valstis, patiesas integrācijas iespējas, kopīgas vērtības visai savienībai. Eh, it īpaši šeit vēl jānorāda ultraperifērija un salu reģionu. Šodien mēs saskaramies ar nopietnu nelegālās imigrācijas problēmu un esmu pārliecināts, ka konsekventi grozījumi Eh, apzinoties nepieciešamību pēc vienotas Eiropas, balstoties uz eh, pārstāvības starp ievēlētiem un, un ievēlētajiem. Pilsoņi vēlas šodien sevi atpazīt Eiropā, ja Eiropa apzinās nepieciešamību pēc savas dimensijas un teritorijas. Tāpēc ir jāveic tāds organizācijas modelis, kas atbilst mūsu pilsoņu prasībām. Paldies! Eh, Atvainojiet, bet mums ir ļoti garš runātājs saraksts un vēl ir brīvais mikrofons, tāpēc tagad vārds Balčītis kungam uz minūti. Pirmininkē, gerimi kolegos, pirmais mūsu visu uždevums. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Manuprāt, pirmais mūsu pienākums ir, eh, lai Eiropas pilsoņi interesētos par Eiropas jautājumiem. Ir daudz, spērti daudz svarīgi soļi pagātnē, uzlabot balso vēlēšanu sistēmas un eh, ievēlēšana Eiropas sarakstā varētu palīdzēt aktīvāk iesaistīties mūsu pilsoņiem, taču Eiropas parlaments vēl nav paveidzis savus paša pienākumus piemēram, iespēju kandidātiem, eh, atsevišķiem kandidātiem prezentēt savas nominācijas. Tāpat arī mums ir jārieģē uz tiem trūkumiem, ko, es, eh, ko ir norādījusi ECO, ESAU, un ir vairāk eh, jā, jāpliecina pilsoņu iesaistīšanās. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Paldies, Andrū, par drosmi un entuziasmu par to, ka iekļāvu šos jautājumus darba kārtībā. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs pārnacionāls tēmats, tāpēc es runāju ne tikai Bulgārijas eh, E, interesēs, bet es, e, gribē, es e, gribu apliecināt to, cik tas ir nozīmīgs integrācijai. Jo īpaši šis priekšlikums par 25 papildu deputātiem ir labs. Protams, par detaļām šeit ir jādomā, vai mēs kaut ko tādu varam norganizēt, vai var pārliecināt vēlētājus, ka tā ir pareizā sistēma un pareizais laiks, un vai mēs Eh, eh, tikai meklējam tomēr iemeslu, lai to visu bloķētu. Šī konkrētā ideja nāk eh, sarežģītos laikos, Eiropa ir krustcelēs, un mums ir jāuzdod jautājums, vai vēlamies padziļināt Eiropas integrāciju, vai tomēr jāpieļauj renacionalizāciju. Polijas ministra prezidents vakar uh, noturēja ļoti optimistisku eiropeisku runu, kas uh, uzsver Eiropu kā atbildi uz krīz, krīzi. Eh, tieši Dafa kunga ziņojums to arī parāda, un tas ir konkrēts aspekts šai vīzijai. Es domāju, ka kopējās Eiropas saraksti būs signāls, ka federālais projekts ir pievilcīgs mūsu kontinentam. Ja mēs norādīsim šo ziņojumu, tad eh, priekšstādātāji lūdzu runājiet eh, lēnāk. Ja mēs norādīsim, tad pilsoņu mājās mūs varētu ne, nesaprast. Uh, un mēs kapitulēsim nacionālā populismu priekšā. Varbūt, ka šis priekšlikums daudziem no mums nav perfekts risinājums, bet, dārgie kolēģi, pie, strādāsim vēl pie šī priekšlikuma, veidosim uh, Eiropas partijas, Eiropas pārstāvību un attālināsimies no nacionālā egoisma. Šis solis ir nepieciešams un Eiropas debates uh, ir nepieciešams, lai veicinātu Eiropas identitāti un uh, vairāk Eiropas tēmu būtu apspriestas priekšvēlēšana kāpņā Eiropā. Šobrīd Eiropas parlaments sastāv no 27 nacionālām pārstāvniecībām. Kopēja Eiropas saraksta izveidošana uh, veicinātu tādu Eiropas līmeņu pārstāvniecību. Paldies. Monsieur... Paldies. Tagad Grotas kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Andrew Duffs mums ir sniedz tādu vīziju un eh, arī vienlaikus radikālu priekšlikumu par to, kā reformēt eh, vēlēšanu sistēmu. Es domāju, tas arī ir labi, jo mums ir nepieciešami priekšlikumi, mums ir nepieciešami vairāk Eiropas, Eiropas politikā, bet realitāte pat labāk izskatās savādāk. 18 kolēģi eh, vēl gaida, kad viņi varēs sākt darbību Eiropas parlamentā. Mēs jau runājam par to, ka mēs. Uh, paplašināsim parlamentu par 25 kolēģiem. Es domāju, ka ir labi, ka ar šo ziņojumu, kurā lielākā daļa um, no tā es atbalstu, ka mēs atkal atkal varētu par to diskutēt un lai mēs dabūtu tādu ļoti plašu vairākumu DAFA ziņojumam trešajā uh, lasījumā, un to varētu pieņemt, jo mums ir nepieciešama vienota vēlēšanu sistēma, un es vēlētos daudzas vīzijas, ko ir izvirzis Andrew Duffs, eh, tās es arī atbalstu, un lai šajā noslēdzošajā eh, versijā, eh, ko mēs droši vien otrajā pusgadā šeit pieņemsim, lai tas tiešām tiktu īstenot, bet mums ir vajadzīgs plašs vairākums, un nevis vienkārši tāds ļoti minimāls vairākums, jo tad mēs ar šo priekšlikumu mums nesaskaities. Paldies, Grota kungs, tagad Tūn un Hoinšteinas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Mēs visi eh, priekšvēlēšana kampaņas laikā, pirms Eiropas parlamentā vēlēšanām, eh, piedzīvojām, kādas bija diskusijas, cik vietēji koncentrētas tās bija galvenokārt par eh, nacionāliem, bet pat arī par vietējiem jautājumiem. Mēs mūsu ikdienas darbā, mūsu vēlēšana apgaļmo abalos piedzīvojam uh, cik vāji tiek uztvērtas mūsu Eiropas politiskās partijas un saimas, mūsu atšķirības un tie jautājumi, kas ir Eiropas jautājumi, tiek ļoti reti skatīti. Mēs visi arī zinām, komisārs kundze, ka e, dalība vēlēšanās ne tikai Eiropas vēlēšanās, bet arī nacionālās un vietējā līmeņa uh, vēlēšanās Eiropā samazinās, aktivitāte samazinās, un tas ir uh, problemātisks jautājums, bet kā risinājumu mēs nevaram piedāvāt mazāk Eiropas, mums ir jāpiedāvā vairāk Eiropas, mums ir jāpastiprina diskusijas par Eiropas jautājumiem, par Eiropas politiskajām sistēmām, jāiesaist pilsoņi šajā procesā, un tāds ir arī Andrew Dāfa priekšlikums. Viņš šeit dod būtisku ieguldījumu, lai stiprinātu Eiropu. Kad vakar uzklausīju polijas premjera runu, man divanā kārtā radās iespējas, ka viņš, e, pārstāvot padomi, proti starpvaldību institūciju, ir vairāk uz kopienu orientēts un e, kopienas garā domājošs cilvēks nekā šis parlaments, kuram vajadzētu pārstāvēt e, kopienas garu Eiropā. Padomāsim par to, tad, kad mēs diskutējam par Endriju Dāfa priekšlikumu, kuru pilnībā atbalstu. Paldies! Paldies. Tagad Aukonī kundzei divas minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Vispirms es vēlētos apsveikt referentu par paveikto darbu šī ziņuma sakarā. Arī es atbalstu spēcīgo redzamu Eiropu, tautas Eiropu. Es atbalstu federālu Eiropu, es atbalstu to, ka ir jāpieliek visi līdzekļi, kas palīdzētu padarīt šo Eiropu ambiciozāku. Un tomēr, dargie kolēģi, man ir grūti izskaidrot saviem pilsoņiem, tiem, kas dzīvo manā teritorijā, ka šodien Eiropa nodarbojas ar institūcijām un pilsoņiem ir tāda sajūta, ka viņi ir atstāti novārtā. Viņi jautā, vai nav nekā cita, kas būtu jāpaveic pirms tam, vai nav jāatrisina Grieķijas krīze, vai nav jāatrisina parāda krīze Eirozonā, vai nav e, rūpniecisko izaicinājumu, klimata izaicinājumu, vai nav šie 13 miljoni, e, kas ir Eiropas pilsoņi, e, kas ir vistrūcīgākie kuri meklē e, risinājumu savai ļoti sarežģītai situācijai. Un es nevaru izskaidrot tiem saviem pilsoņiem, kas ir līdzās man, ka es pirmkārt parlamentā strādāju ar institucionālām problēmām. Es atbalstu šo pasākumu, es atbalstu federālu Eiropu, un paneiropas saraksts ir spēcīgs signāls šai spēcīgai Eiropai, ko mēs vēlamies veidot, bet uh, Tas vēl no šodien, un tāpēc, Mendes de Vigo kungs, kad jūs sakāt, nav jāgaida, es nevaru izskaidrot saviem pilsoņiem, ka mēs pirmkārt strādājam ar institūciju jautājumiem, kur un viņiem ir tāds iespējas, ka viņi ir palikuši novārtā. Paldies, nākošais runātais Vīlants uz divām minūtēm. Jā, fintech. Paldies, priekšādētā. Debatē raksturīga diskusija, eh, ko vada tāda vīzija Diemžēl ir tā, ka kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā parlaments eh, daudz vairāk pārsniedz, eh, pildās lielāku lomu nekā vienkārši eh, radošā nodaļa Eiropas Savienībā. Bet ar šo mērķi mēs īstenībā nesasniedzam šajā ziņojumā. Piemēram, tur ir teiks, ka mēs vēlamies rūpēties par to, lai būtu labāks vietu sadalījums parlamentā. Dāmas un kungi, nākamajā. Uh, Eh, pirmdienā, eh, pēc trim dienām eh, sanākt kopā. Tad jaunā varianta Eiropas parlamentā 40% ir mainīta, un mums tas varbūt ir pamaz. Mums vajadzētu izdarīt mūsu mājas darbus. Mums nepieciešami paļāvīgi kritēriji attiecībos vietas sadalījuma Eiropas parlamentā. Es atzīstu, ka mazākās dalību valstis to identitātes dēļ varbūt tām vajadzētu lielāku lomu, bet ja jau mums ir tāda situācija, ka šeit daži deputāti no 80 tūkstoši uh, uh, uh pārstāv 80 tūkstošus iedzīvotāji, bet savukārt citi 800, ja ir šāda situācija, un ja vēlēšanās, ja viens iedzīvotājs uh, uh, uh, nodot savu balsi, un uh, rezultāts viens, un pēc tam uh, otrs, tad atkal pavisam kaut kāds cits, cita dimensija tam pilnīgi. Agrāk mēs runājām par uh, demokrātijas deficītu, kad parlamentam uh, kā nebija pietiekami liels balstiesības. Šodien mēs runājam par to, ka uh, arī. Uh, Konstitucionāla tiesa atzīst, ka uh, šeit ir problēma ar demokrātisko pārstāvniecību, bet tā mums ir nepieciešama. Tādēļ es domāju, ka mums ir pārāk, uh, mēs esam pārāk maz veikuši darbu. Mums ir vajadzīgs kaut kas, uh, kas uh, ko nevar apšaubīt, un eh, vienalga kādā veidā attīstīsies eh, iedzīvotāju skaits Eiropā, un tad mums nebūs eh, Dafkungs demokrātijas deficīts Eiropā. Jūs esat izstrādājuši ļoti komplicētu formulu, bet ir svarīgi, lai mums nebūtu demokrātijas deficīts, lai 75% no skolotājiem un skolēniem varētu arī izskaidrot, kādā veidā ir sastādīts Eiropas parlaments. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un iesākumā es dodu vārdu Mikolāšai kungam. Merci, madame la prezidente. Zvolenie dodat... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis uh, eh, 25 papildu deputātu stāraksts uh, eh, papildus uh, eh, 751 vietai, manuprāt, tas būs traucējoši. Tas, uh, kavēs uh, tādu pareizu proporcionālu pārstāvniecību. Pastāv risks, ka tādas populāras personības, dziedātāji un citi varētu kandidēt un kļūt par Eiropas parlamenta deputātiem. Kaut gan uh, ir konkrēti noteikts uh, skaits deputātu katrai dalībvalstī. Es domāju, ka šeit būtu runa drīzāk par uh, populāriem cilvēkiem no lielām dalību valstīm, kas varētu iekļūt šajā sarakstā. Un tās ir lielās dalībvalstis, kas tāpat jau ļoti daudz ko nosaka Eiropā, un tas droši vien nenāk par labu mazajām dalībvalstīm. Un tas ir skaidrs, ka cilvēki, kas ir populāri lielajās dalībvalstīs, ir arī populārāki kopumā Eiropā nekā tie, kas nāk no mazām dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka mazās valsts no tā ciestu, uh, Es domāju, ka līdzinējā vēlēšana sistēma Eiropas parlamentam ir leģitīma un labi pārstāv pilsoņus dalību valstīs. Mēs, dāmna prešedinta. Tik augums, lūdzu. E Paldies, priekšsādātāja kungs. Kundze. 35 gadi ir pagājuši kopš pirmajām vēlēšanām Eiropas parlamentam, un es atbalstu Dafkunga ziņojumu. Es neatbalstu pārnacionālo sarakstu ideju, jo tas nozīmētu, ka mēs radītu divu kategoriju Eiropas parlamenta deputātus. Vieni būtu ievēlēti nacionālajos vēlēšanu apgabalos, un otra kategorija, kuri tiks ievēlēti no šiem pār Eiropas, visai Eiropas sarakstiem. To gribēju uzsvērt, jo Tas ir svarīgs aspekts, lai Eiropas parlamenta deputāti būtu vienlīdzīgi, lai varētu pareizi pārstāvēt savus vēlētājus. Paldies, tagad Takulis kungs lūdzu. Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa. Paldies, priekšsēdētāji. Mums jāatceras, kāds ir Eiropas parlamenta deputātu uzdevums. Mēs pārstāvam mūsu valstis un cilvēkus, kas par mums balsojuši. Un ja mēs radīsim šo duālo sistēmu, tad mūs tāda kā elites grupa, kuriem nebūs savi vēlētāji. Visa Eiropa tad būtu viņa elektorāts, un uh, tā nav attīstība pareizajā virzienā. Es domāju, ka būtu ļoti grūti attaisnot šīs izmaiņas. Eiropas parlamenta deputātu uzdevums ir veidot pilsoņu Eiropu, nodrošināt vārda brīvību. Tas ir pamatu pamats Eiropas Savienībai, un vislabākais veids, kā to panākt, ir tā sistēma, kas mums tagad ir. Mums ir skaidra saikne ar mūsu vēlētājiem, un tāpēc esmu pret šādu veidu reformu. Manuprāt, nav īstais laiks veikt šādu reformu. Mums ir drīzāk jāpievērš uzmanība kā lēmumu pieņēmējiem sadarboties ar saviem kolēģiem. Lunačeks kundze, lūdzu. Es ļoti priecājos par to, ka mēs, eh, kolēģi Dāfa priekšlikums tagad ir mūsu priekšā. Ja patiešām ir solis eh, tādā virzienā, kā veidot kopīgā Eiropas politiku, mēs visi nacionālajā līmenī esam tikuši ievērots. Nozīmē, ka mājās mums uzdot jautājumu galvenokārt, kas tad ir nacionāls svarīgs un nevis, kas ir Eiropā svarīgs. Šeit patiešām 25 uh, eh, deputāti, kas, būs, kas tika uh, ievēlēs Eiropas līmenī papildus citiem, tā, tā ir laba ideja. Es domāju, ka uh, šo 751 strādā, tas ir priekšlikums, ko arī man, eh, mans kolēģis Hefners jau teica, to nevajadzētu uz mazo rēķina veikt. Es pati esmu no maza dalībās, man nav eh, bail pazaudēt balsis, jo 751 eh, nu, Austrijai būs 19, tas tiks saglabāsies, un tad tiks vēlēti vai no nacionālā saraksta vai Eiropas saraksta. Un tikā, kundze, vēlēšana apgabali nacionālā un kopīga līmenī ir taču arī dalībās, kādi gan ne Eiropa. Vilanda kungs, jūs jūs eh, pieminējat sarežģīto formulu, bet tā vairs ziņojumā nav iekļūta. Es ceru, ka mēs spērsim eh, soli eh, vairāk Eiropas virzienā. Paldies. Brigadas. Figueiredo, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir ļoti tāls no Eiropas realitātes, un tāpēc mēs nevaram tam piekrist. Mēs nevaram piekrist šo 20 25 deputātu, kas tiktu ievēlēti vienot apgabalā ievēlēšanai, kas veidot Eiropas Savienības teritoriju. Tiek aizmirsts, ka ir 27 dalību valstis, kuru tautām ir tiesības ievēlēt deputātus, kurus tie pazīst un ar kuriem tie var sazināties regulāri. Otrkārt, nav pieļaujami, ka tiktu dalībā, pārkāptas eh, mazo un vidējo dalībvalstu tiesības, mazinot to eh, kapacitāti tikt pārstāvētām tiešā veidā. Eh, tādā veidā tiek vāģināta demokrātija un palielināta uh, vēlēšanu atturība. Stojanova kungs nākošais. Tu? Paldies, priekšsādātājs kundze. Kas tad notiks, kad šīs Eh, pārnacionālās eh, listas tiks izveidotas un vēlēšana apgabals būs visa Eiropas Savienība. Es neapšaubu uh, Dafa kunga labos nodomus, bet ceļš uz ēlu arī ir bruģēts labiem nodomiem. Uh, lielo partiju līderi nodrošinās uh, tādu ievēlēšanu caur šo sarakstu uz visu mūžu Eiropas parlamentā. Uh, tas maksās 100 eh, eiro vairāk Eiropas pilsoņiem. Runājot par dzimumu līdztiesību un nacionālo minoritāšu pārstāvniecību Eiropas parlamentā, man jāsaka kolēģiem, ka šajā parlamentā mums ir tik daudz vīriešu un tik daudz sieviešu, cik mūsu vēlētāji ir izvēlējušies nosūtīt. Un uh, Eh, aktivitāte varētu arī samazināties, ja mēs eh, to pieņemtu. Paldies, Kočinska kungs, kurš vairs nav eh, klāt, teica, ka es esmu kalnos. Akunī kundze teica, ka. Makonī kundze esot grūti izskaidrot sev līdzpilsoņiem, ka tiek risināti institucionāli jautājumi un nevis patiesi jautājumi. Bet eh, Žans Manē jau mums eh, skaidroja, ko nozīmē politika, un šodien debašu laikā mums bija debats par uh, uh, Eh, eh, vistrūcīgākajām personām un eh, taisnīgu sadalīšanu. Un visbeidzot, šis tiek sacīts, ka šis paneiropas saraksts ir pret mazajām valstīm. Bet bija Gastons Dors, Šaks Antērs un Junkers, kas vada Eiro grupu. Vai viņi visi ir no lielām valstīm? Nav pārāk daudz. Nevajag tik daudz dot Luksemburgai vārdu, jo savādāk būs grūtības, Odīkungs. Uh, Prieksēdētājiem. Francijas delegācija tautas partijā izteicās pret transnacionālu sarakstu. Es nenosaukšu tagad visus argumentus, finanšu, politiskus un tā tālāk. Es domāju, ka šodien mums ir visas institūcijas, lai veidot Eiropas Savienību nesajauksim e, ātrumu un steigu. Tā ir eh, nepareiza laba ideja. Un es domāju, ka šodien problēma ar eh, Eiropas komisijas priekšsēdētāju 2014. gadā mums ir visi politiskie līdzekļi, lai veidotu eh, kopienas jautājumus. Un es vēršu parlamentu uzmanību uz to, ka ja mēs iesim pārāk īs, eh, ātri, ja mēs nekonsultēsimies ar nacionālajiem parlamentiem, ar valdībām, par Schengen, par ekonomisko pārvaldību, kur mēs nesam spējīgi rast vairākumu, mēs eh, veid, veidojam anti-Eiropas, antikopienas pasākumus. Un šodien nav uh, politiska vairākuma, eh, kas varētu eh, eh, varētu pilsoņus atbalstīt šajos jautājumos. Tāpēc nesajauksim ātrumu un steigu. Paldies, Kelīkungs! Es esmu personiski pret Eh, ieteikumiem attiecībā uz papildu eh, parlamentāriešiem. Pat esmu Endrodāfa eh, atbalstītājs. Šādi 25 deputāti, kas tika pievēlēti no visu puses it kā, bet patiesībā no neviena puses būtu bez vēlētājiem un bez jēgas, tāpēc, ka mēs nevaram pieļaut situāciju, tīpaši recesijas laikā, ka tāda pastāv, piemēram, manā valstī. E, samazinās deputātu skaits parlamentā, tiek atcelta otra parlamenta palāta, un tagad mēs runājam, ka sasauksim, ka ievēlēsim 25 papildus parlamenta deputātus. Es domāju, ka tas ir bezjēdzīgi, ir pret to ir jācīnās, un mums ir jāstrādā vairāk pilsoņu interesēs un nevis mazāk. Uh, uh, Eh, nākošais Andrew Bronks. Vārds demokrātija nozīmē eh, tautas valdību. Eh, tauta, eh, eh, kas sevi identificē kā vien vienotu, nevis arbitrārs personu apkopojums. Ar, šāds arbitrāru personu sakopojums nevar iztenot demokrātisku pilnvaru, jo kopīga identitāte ir priekšnosacījums demokrātiskai struktūrai. Pār Eiropas saraksts no 27 valstīm sevi neidentificē. Eh, referents norāda, ka tas varētu palīdzēt izveidot šādu identitāti, bet identitāte ir priekšnoteikums un nevis sakas vēlēšana procesam. Tikai Eiropas politiskās partijas ir eh, tiesīgs, būt tiesīgs ieņemt šīs vietas. Nacionālās partijas tiek izslēgtas. Un eh, cik ilgi paies, kamēr šādā veidā ievēlēta deputāts sniegsies ceturdaļu vai pusi no visām vietām? Demokrātija nav eirokrātiem un eirokrāta radīta. Paldies, nākošais runātājs Dama Nākī kundze, kuras sniegs mums savu viedokli par šo diskusiju. Thank you. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Patiešām diskusijas bija ļoti interesantas. Es gribētu, tā kā jau ilgu laiku runāju, tikai uh, paust savu piekrišanu visiem parlamenta deputātiem, kuri uh, uzsvēra, ka ir jāuzlabo pilsoņu pārstāvniecība Eiropas lietās un jāveicina viņu motivācija balsot Eiropas vēlēšanās. Eiropas komisija uh, ir apņēmusies uzlabot to vidi, kurā notiks nākotnes Eiropas vēlēšanas. Atsaucoties uz vēlēšanu reformu, par kuru parlamentam, kā zināms, ir iniciatīvas tiesības, gribētu teikt, ka mēs ar nepacietību gaidām debašu secinājumus par Dafkunga ziņojumu, un pēc tam mēs te paudīsim savu viedokli. Paldies! Jums vārds Dafkungs. Priekšsādātājs kundze, es gribētu paust pateicību visiem tiem, kuri bija šeit klāt un jo īpaši tiem, kuri palika līdz pat šo debašu beigām. Mēs debatējām par Eiropas demokrātiju, un es domāju, ka tas ir uh, jautājums īstajā laikā un arī svarīgs jautājums. Pavisam īsi gribētu uzsvērt, ka šie visa Eiropas eh, sarakstī, šie deputāti šajos sarakstos, kas tiek piedāvāti, būs atbildīgi Eiropas eh, sabiedrībai, sabiedriskajam viedoklim, jo īpaši tiem vēlētājiem, kuri ir noguruši un kurus neapmierina tas, cik šauri eh, tiek skatīti politikas jautājumi, ka tie ir nacionālās politikas jautājumi. Būtu vēlams nosūtīt šo priekšlikumu atpakaļ komitejai, lai to varētu tālāk uh, izskatīt, lai varētu paplašināt sarunu mandātu Eiropas parlamentam, kad tas uzsāks dialogu ar padomi un komisiju. Un arī, lai paplašinātu proeiropeisko konsensu plenārsēdē dažādās politiskajās partijās. Paldies! Paldies, Dafa kungs! Paldies visiem par šīm garajām un interesantajām diskusijām. Debats ir noslēgtas un mēs balsosim šodien 12. Uh, bet ne par šo priekšlikumu. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir Džefrīva Nārdena ziņojuma.